ko mēs kopā ar kolēģiem esam izstrādājuši un kas rīt tiks likts uz balsošanu, tas būs ļoti liels solis uz priekšu attiecībā uz trešo valstu valsts piedalīgajiem, kas strādā Eiropas Savienībā. Paldies! Mēs vēlam panākumus, deputātis kundze, šajā jautājumā. Ar to pašu debates par šo jautājumu ir slēgtas. Balsojums būs rīt pulkstens 12. Tagad darba kārtībā ir jautājums par Kloda Moiraisa ziņojumu direktīvas 2309 darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā starptautiski aizsargātas personas. Um, pirmām kārtām gribētu dot vārdu referentam Klodam Raiskungam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es baidos, ka pēc eh, savas runas pirmās rītkopas eh, šajā zālē būs eh, palikusi tikai komisāra un es. Es atvainojos arī tautas partijas grupas koordinatoram. Nu, man nevajadzēja varbūt runāt par šo jautājumu, bet jebkurā gadījumā paldies tautas partijas grupai, ka viņi ir palikuši šeit un ir nogaidījuši tik ilgi līdz tik vēlam vakaram. Komisāra kungs. Komisārs kundze, manuprāt, ar šo priekšlikumu gan komisija, gan arī padome ir paveikušas labu darbu. Ir ticis izglābts eh, dokuments un ir izglābti tie cilvēki, kurus nevajadzēja izslēgt no šīs direktīvas. Ir jāatcerās, ka tika pan panākti vairāk lēmumu 2008. gadā, un mums izdevās nepieļaut, lai kaut kas tāds notiktu. Es vēlētos atsaukties arī uz savu priekšteci, kurš agrāk bija koordinātārs manā grupā, un eh, mums visiem kopā ir izdevies panākt vienošanos. Kā jau es teicu, iepriekšējā uzrunā padomes pārstāja nav klāt, taču Tagad es gribētu teikt, ka Bēļģijas prezidentūras laikā strādājot pie šī dosiem, mēs esam panākuši lielus panākumus. Uh, Šis dosie dos labumu visām starptautiski aizsargātajām personām, kas ir uzturējušās Eiropas Savienībā piecus gadus, bet eh, nav varējuši pieteikties uz ilgtermiņa iedzīvotāju statusu. Tas nodrošinās daudz eh, lielāku skaidrību par viņu nākotni Eiropas Savienībā. Galvenais jautājums sarunās bija apreikināt eh, laika periodu šiem iedzīvotājiem, un šis laika periods bija pieci gadi. Mēs uzskatījām, ka uh, pieteikšanās procedūras laiks arī ir jāiekļauj šajā laika periodā. Ir jāatcerās, ka pieteikumā procedūras var aizņemt daudzus gadus vairākās dalību valstīs. Kompromiss, kādu mēs panācām, ir tas, ka uh, puse no šī pieteikšanās laika tiek ņemta vērā, un ja šī procedūra ir aizņēmusi vairāk par 18 mēnešiem, tad tiek ņemts vērā viss šis laiks. Uh, Jā, par korelācijas tabulām runājot, man tomēr ir kas jāsaka. Es gribētu teikt, ka visām institūcijām vajadzētu panākt horizontālu vienošanos šajā jautājumā, un īpaši padomē vajadzētu atzīt korelācijas tabulu nozīmi, jo tās ir ļoti būtiskas likumdošanas piemērošanas uzraudzībā. Mēs zinām, ka daudzi dokumenti Eh, kas ir ļoti svarīgi vairākām politiskajām grupām šajā parlamentā, varētu aizkavēties šī jautājuma dēļ. Ir jāatcerās arī par bēgļiem un subsidiāri aizsargātām personām. Mums ir jānodrošina vienlīdzība un vienādas tiesības visām personām, ņemot vērā arī rekvalifikāciju direktīvu. Attiecībā uz repatriāciju ir jānodrošina, lai eh, šie cilvēki varētu pārveidoties starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpat arī ir jāiekļauj piezīme ilgtermiņa uzturēšanās atļaujā un tāpat arī jāparedz iespēja konsultēties ar dalību valsti, kas piešķīra šo atļauju, ja ir runa par izraidīšanu. Tāpat arī ir jāatcerās par dalību valstu noteikumu piemērošanu. Ilgtermiņa uzturēšanās atļauja ir jāmodificē, lai nodrošinātu garantijas pret repatriēšanu. Tāpat arī ir jānodrošina ģimenes, jānodrošina ģimenes vienotības, apvienošanās princips. Taču varbūt situācijas, varbūt arī tādas situācijas, kad ģimenes locekļiem nav ieteicams doties pie šī cilvēka, un šādas situācijas būtu jāņem vērā. Ir jānodrošina arī vienošanās visu trīs institūciju starpā, uh, par patvērumu un imigrāciju, ņemot vērā jaunās pilnvaras, kas ir iekļautas Lisabonas līgumā. Šķiet, ka mēs varam panākt vienošanos par patvēruma tiesību aktiem tādā progresīvā veidā. Es vēlētos vēlreiz pateikties visiem ēnu referentiem, Nedelas Čevas kundzei, Cecilija Vikstrēmai un arī citiem kolēģiem, kas palīdzēja uh, strādāt pie šī jautājuma. Trialogs šajā gadījumā bija patīkams. Varbūt eh, tas izklausās ļoti dīvaini. Paldies! Paldies! Un tagad atkārtot lūkšu komisārai Malstrēmas kundzei izteikties. Lūdzu. Lielas paldies, eh, dāmas un kungi! Šajā nelielajā lokā es vēlētos vēlreiz pateikties Eiropas parlamenta referentam Klodam Morāisam. Viņš ir paveicis lielisku darbu kopā ar pārējiem ēnu referentiem, un man ir prieks, ka esam panākuši vienošanos. Komisija, padome un parlaments ir devuši savu ieguldījumu. Šī vienošanās vai šis kompromiss, ko esam panākuši, ir patiešām līdzsvarots, un tas atbilst 2007. gada priekšlikumam. Uh, Ilgtermiņa uh, uzturēšanās atļaujas sniegšana starptautiskā aizsargājumām personām nodrošinās uh, tiesisku skaidrību bēgļiem Eiropā un nodrošinās arī integrēšanās iespējas mūsu sabiedrībā. Tas ir eh, pirmais posms mūsu patvēruma paketē. Tas ir pirmais no sešiem tiesību aktiem. Un uh, Tas ir pirmais solis arī mūsu kopējā mērķī - nodrošināt kopēju patvērumu sistēmu Eiropas Savienībā līdz 2012. gadam. Tas dos skaidru politisku signālu, ka mēs eh, vēlamies vienoties, ka mēs esam gatavi iet pa šo grūto, bet vajadzīgo ceļu un eh, ka mēs vēlamies sadarboties konstruktīvā gaisotnē. Runājot par šo bēdīgi slaveno korelācijas tabulu jautājumu, komisija ir. Uh, nu, sniegusi paziņojumu padomē. Komisija atgādina apņemšanos, ka dalību valstīm vajadzētu nodrošināt korelācijas tabulas tā, lai m, mm, parādītu direktīvu transponēšanu attiecīgajās valstīs. Tas nodrošinās e, atbalstu gan pilsoņiem, palīdzēs nodrošināt labāku e, tiesību veidošanu un atbildīs arī Eiropas Savienības nosacījumiem. Komisija nožēlo, ka nav saņēmusi atbalstu šajā jautājumā, tā skaitā arī attiecībā uz ilgtermiņa iedzīvotāju direktīvu. Mēs uzskatām, ka korelācijas tabulas ir obligātas. Komisija kompromisa gaisotnē un lai nodrošinātu ilgtermiņa iedzīvotāju pieņemšanu var akceptēt to, ka šis obligātais nosacījums par korelācijas tabulām tiek aizstāts ar attiecīgu apsvērumu tekstā, uh, kur tiek teikts, ka dalību valstīm vajadzētu sekot šai praksē. Uh, taču eh, komisija neuzskatīs, ka šī praksa būtu jāturpina. Komisija uzskata, ka kopā ar parlam Eiropas parlamentu un arī padomi, ka vajadzētu rast eh, horizontālu risinājumu šai problēmai. Es uzskatīju, ka šis paziņojums noteikti ir jānolas un tas ir jāiekļauj protokolā. Komisija iestājas par šiem argumentiem. Runājot par šo konkrēto ziņojumu, es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ka mēs esam panākuši vienošanos un vēlreiz vēlētos pateikties par jūsu atbalstu. Paldies, komisāras kundze. Un tagad grupu vārdā vispirms došu vārdu tautas partijas pārstāvēji Marijai Nedelčevas kundzei divas minūtes. Merci, Paldies eh, priekšsādātāju, kungs komisārs kundze, dārgie kolēģi. Vispirms gribētu sveikt eh, referentu Morājas kungu par lielisko darbu, pateikties par izcilo sadarbību ar ēnu referentiem, komisiju un padomi. Ar šo ziņojumu mums ir paspēc liels solis uz priekšu, lai saskaņotu vienotu Eiropas sistēmu. Vienoties ar padomi bija nepieciešams, un es ļoti priecājos, ka izdevās pavirzīt uz priekšu šo jautājumu. Patvēruma jautājums ir ļoti plašs, un tāpēc mums vēl daudz darba priekšā, bet es domāju, ka sadarbības gaisotne ar padomi turpināsies arī nākamajos jautājumos. Un tas ir tas, ko es gribēju teikt ievadā par pašu jautājumu. Es negribētu atkārtot referenta teikto, bet gribētu pieminēt divus punktus. Vispirms nepieciešamība integrēt trešo valstu valsts piedarīgos mūsu sabiedrībā. Um, cilvēki no šīm valstīm ir būtiski mūsu ekonomikā, bet mēs nevaram uzņemt visus uh, uz vienalga kādiem apstākļiem. Pēdējā laikā ir ats priekšstādātājs pārtrauc runātāju un lūdz uh, runāt nedaudz lēnāk. Uh, Eh, ir personas, kas 10, 15, vairāk gadu dzīvo kādā valstī, bet nepārvalda tās valodu. Kā tad mēs varētu integrēt šīs personas mūsu sabiedrībā, ja tās nevar komunicēt? Kā mēs varam atrisināt tad identitātes jautājumu? Jautājums par valodas apgūšanu ir ļoti svarīgi, jo tas tieši caur valodu var apgūt kultūru, tradīcijas un tā tālāk. Visbeidzot, priekšstādātāja kungs, es gribētu paust savu vilšanos, ka padome atteicās iekļaut um, korelācijas jau atbilstības tabulu tekstā. Uh, tikai par šo uh, punktu mēs uh, nevaram. Um, novērtēt par zemu paveikto darbu, bet jautājums tomēr ir, kad padome izplatīs informāciju par Eiropas Savienības direktīvas piemērošanu dalībvalstīs, jo galu galā mēs varam uzdot jautājumu, vai komisija nezinu, varēs zināt, kā teksts tiešām ir transponēts un kādas, kāda tad ir jāga mūsu darbam. Bet jebkurā gadījumā gribētu sveikt komisāris kundzi par paziņojumu ko viņa nāca klajā, un gribu apliecināt, ka parlaments jūs vienmēr atbalstīs. Paldies! Paldies! Un tagad mums klāt nav Flaškovas kundzes, tāpēc došu vārdu Cecīlijai Vikstrēmas kundzei. Demokratāki, liberālišok. Alde grupas vārdā. Divas minūtes. Cecīlijā, asaņ. Tak, herr ordförande. Först av allt, så låt mig tacka våra. Priekšādātā kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentam Klodam Morāesam. Viņš, eh, kā vienmēr, ir strādājis ļoti kvalitatīvi, un eh, viņam bija patiešām būtiski izstrādāt eh, humanitāros principus šajā tekstā. Personas, kuriem ir piešķirta starptautiskā palīdzība, starptautiskā aizsardzība un kuri vēlas eh, ilgstoši uzturēties Eiropas Savienībā, tāpēc, ka savā dzimtenē viņi tiek vajāti, bieži vien atrodas tādā pašā situācijā kā bēgļi. Viņi apmetas kādā valstī, dzīvo tur piecus gadus, un tieši par to arī šeit ir runa. Padoma vēlējās šeit izvēlēties citu pieeju, un es to patiešām nožēloju. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kuri bauda šo starptautisko aizsardzību, varētu dzīvot kopā ar saviem ģimenes locekļiem. Ir jāparedz iespēja pieņemt lēmumu vai braukt līdzi šim cilvēkam un arī palikt savā valstī. Uh, Patiešām žēl, ka padome nav piekritusi korelācijas tabulu iekļaušanai. Neskatoties uz to, es domāju, ka mums vajadzētu pieņemt šo ziņojumu, lai mēs varētu izveidot kopīgu Eiropas Savienības patvēruma tiesību aktu paketi. Es ceru, ka padome e, tomēr uzklausīs mūs, ka padomē būs dzirdīgas ausis, jo galu galā mūsu visu mērķis ir viens. E, Mums ir jānodrošina vienāda nostāja patvērumu un migrācijas jautājumos. Pretējā gadījumā vārds solidaritāte būs bez jebkādas jēgas. Vēlreiz vēlētos pateikties Samarāisa kungam par viņa izcilo darbu un uh, arī par ļoti labo sadarbību. Lielas paldies! Tagad. Zaļo politiskās grupas vārdā dodu vārdu Sargentīnī kundzei. Pusotra minūte. Dank u, voorzitter. Vorige week. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušajā nedēļā cilvēktiesību komitejas pārstāvi ieradās, pilsoņu brīvību komitejas pārstāvi ieradās. Binnengekomen in Griekenland doorgereisd naar Nederland, want daar wilde hij liever zijn. Want daar... Ieradās Atenās un tikās ar Eritrejas pārstāvjiem. Pēc tam mēs uh, ieradāmies. Pēc tam šis, eh, šis cilvēks tika nosūtīts uz Nīderlandi. Un tad, kad viņam tiks, un pēc tam aizsūtīts atpakaļ uz Grieķiju, tad, kad viņam tiks piešķirts uh, patvērums Grieķijā, viņš nevarēs pārvietoties uh, Eiropas Savienībā. Šādiem cilvēkiem, kā minētajam, kas vēlas uzsākt jaunu dzīvi Eiropas Savienībā, ir nepieciešams atbalsts, un es priecājos, ka Eiropas parlaments ir nolēms mainīt pastāvošo situāciju, un ka mūsu referents Klods Morais ir uzsācis darbu pie šī priekšlikuma. Jo šis minētais cilvēks labprāt būtu dzīvojis Nīderlandē, bet eh, lai uh, viņš varētu dzīvot Nīderlandē, būtu nepieciešams uh, ieviest šīs uh, korelācijas tabulas. Liels paldies Mores kungam, paldies par jūsu sadarbību. Un minētā cilvēku vārdā un visu imigrantu vārdā es vēlētos teikt, ka mums ir jācenšas atrisināt situāciju pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad runātāji, kas uzstāsies savā vārdā, vispirms vārds Saimonam Busatilkungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlētos pateikties referentam un apsveikt viņu par lieliski paveikto darbu. Es pilnībā piekrītu uh, ziņojumā teiktiem, un es domāju, ka tas piešķir jaunas tiesības uh, patvērumu meklētājiem. Es domāju, ka tas dod lielākas tiesības cilvēkiem, kas legu, legāli uzturas Eiropas Savienības valstīs. Taču ir daži trūkumi, kurus varētu pieminēt arī attiecībā uz šo ziņojumu. Ja ir jānogaida pieci gadi, lai saņemt tiesības, kuras šie noteikumi paredz, tas ir pārāk ilgs termiņš. Jo īpaši tajās valstīs, kurās ir diezgan liels skaits cilvēku, kas ir nonākuši šādā te strupceļā un ir spiesti uzturēties vienā noteiktā valstī, kurā ir ieradušies. Kā mēs nesen redzējām, tad Grieķija ir viena no šīm zemēm, kas uzņem šādus cilvēkus. Ļoti daudziem ir jāgaida piecus gadus, lai viņiem varētu būt piekļuvušiem tiesībām. Lai viņi varētu saņemt ilgtermiņu uzturēšanās atļaujas un lai viņi varētu izmantot arī, arī iespēju un pārvietoties uz citām Eiropas Savienības valstīm. Šādi noteikumi tik tiešām varētu palīdzēt valstīm kā Malta, Kipra un Grieķija un citām. Mums ir jācenšas darīt visu iespējamo, lai šis noteikums tiktu pēc iespējas uzlabots un lai šiem cilvēkiem nebūtu jāgaida gadiem ilgi, lai saņemtu uzturēšanās atļaus, lai viņi varētu saņemt šīs atļaus jau no paša sākuma. Vēlos pateikties Morais kungam, kurš ir atzinis šo principu un kas ir darījis visu iespējamo, lai kaut vai simboliski atsauktos uz šo principu paskaidrojumu rakstā. Paldies! Liels paldies Busutilkungam. Tagad vārds Enčukungam. Rumānijas pārstāvja. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos apsveikt referentu kolēģi Maraiskungu par ziņojumu un es vēlētos pateikties par centieniem, kurus viņš īstenojas kā koordinators Liba komitejā. Es domāju, ir apsveicami tas, ka šī jaunā direktīva aptver juridisko vakumu, kāds bija vērojams uzturēšanās tiesību jomā iedzīvotājiem, kuriem tiek piemērota alternatīva aizsardzība. Runa ir par iedzīvotājiem, kuri atrodas vienā Eiropas Savienības dalībvalstī un kur situācija nav skaidra, jo pašreizējais um, regulējums neparāds viņiem tiesības saņemt ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas. Ilgtermiņa uzturās, uzturēšanās atļaujas piešķiršana šīm valstīm, šiem iedzīvotājiem, tā būtu jāizteno nediskriminatīvā veidā un nosakot arī uzturēšanās termiņus tieši tāpat kā attiecībā uz citiem trešo valstu pilsoņiem. Kas attiecas uz uzturēšanās aprēķināšanu, es domāju, ka ir jāņem vērā viss laiks, kas ir pavadīts Eiropas Savienības dalībvalstī, kopš brīža, kad ir ietie, iesniegts pieteikums pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Runa ir par neaizsargātu iedzīvotāju kategoriju, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā starptautiskās aizsardzības atņemšana ir jāizteno ievērojot cilvēku tiesību principus un tāpat arī nerepatriešanās principus. Pašreizējās direktīvas priekšlikums pārēc papildinājums attiecībā uz līdzšinējo situāciju, un es domāju, ka ir jāatbalsta kolēģi sagatavotais ziņojums kopīgā regulējuma pakodas ietvaros, kas attiecas uz patvērumu Eiropas Savienībā. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds runātājiem, kas pieteikušies brīvā mikrofona ietvaros. Šobrīd pieteicies tikai Obermajer kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es neredzu šo ziņu, neskatos uz šo ziņojumu ar rozā brillēm. Es, eh, protams, eh, jūtu līdzi šiem bēgļiem, kas ir ieradušies eh, mūsu valstīs un eh, vēlas iegūt uzturēšanās aptauļu. Ja, bet šķiet, ka šie cilvēki var eh, brīvi pēc tam izvēlēties, kurā dalību valstī apmesties, un tādējādi var rasties trūkumi tiesību aktos. Uh, Un bieži vien šie, šie cilvēki dodas uz valstīm, kur ir augstāki sociālie standārti, un tādējādi tā ir tāda kā sekundārā imigrācija. Es uzskatu, ka uh, tas uzliks lielu slogu administratīvajām iestādēm. Tikai tādas dalībvalstis, ar, uh, kurās ir augsts sociālais eh, stāvoklis, varēs tikt galā ar šiem trūkumiem, un tādējādi radīsies problēmas tādām valstīm, kurām nav tik augsts sociālais standārti. Es šo ziņojumu uztveru ļoti kritiski. Liels paldies! Dod vārdu tagad komisijas pārstāvē. Priekšsēdētāji, man īstenībā nav nekas daudz piebilstams. Es varu tikai atbalstīt Morāisa kunga paveikto darbu. Es varu apgalvot gan Morais kunga, gan, pā, kunga, gan pārējiem, un vēlreiz teikt, ka tas ir pirmais solis mūsu kopējā ceļā uz 2012. gada patvēruma paketi. Es ceru, ka konstruktīvā sadarbība turpināsies, jo man jūs atbalsts ir vajadzīgs pārējo direktīvu pieņemšanā. Liels paldies, komisārs kundze, un tagad uh, došu vārdu Morēs kungam, kā pēdējiem runātājiem. Lielas paldies, komisārs kundze, par jūsu darbu. Viens no iemesliem, kāpēc eh, mēs esam spējuši spērt šo pirmo soli patvēruma paketes virzienā, ir eh, tas, ka kaut gan patvērums vēl ar vienu ir eh, sensitīvs jautājums šim parlamentam Šķiet, ka Būsutilkungs eh, paskaidroja, cik sensitīvs šis jautājums ir mazajām valstīm. Proti, ik viens tiesību akts par patvērumu var nodrošināt eh, nesamērīgas sekas šīm valstīm. Tieši tāpēc mums vajadzētu ļoti rūpīgi strādāt pie šiem jautājumiem. Kaut arī ir iekļauti vairāki punkti paskaidrojošā memorandā. Nedēļčevas kundze pieminēja integrāciju, Vikstrēms kundze runāja par ģimenes locekļiem un izraidīšanu un uh, par uh, vārdarbību mājās. Visus šos jautājumus varētu ietvert. Tad, kad sadarbība ir laba, tad arī sarunas augstākajā līmenī ar padomi un komisiju rit ļoti labi. Argentīnī kundze, Sargentīnī kundze, es Uzskatu, ka korelācijas tabulas ir ļoti svarīgas. Es gribēju šeit eh, iekļaut frāzi, ka patvērumu meklētāji gaida, kad korelācijas tabulas tiks iekļautas. Manuprāt, tas bija tāds novatorisks risinājums. Es ceru, ka padome klausījās manis teiktajā. Vēlreiz vēlētos pateikties visiem kolēģiem par viņu atbalstu. Thank you very much. Lielas paldies! Godāmais kolēģi! Tagad paziņoja, ka debatas par šo jautājumu ir slēgtas. Balsojums notiks rīt. Labvakaru, komisārei! Tagad mēs varam pievērsties kopīgajām debatēm par reģionālo politiku.